ziņojumam Erasmus visiem. Lūdzu, vārds referentei, pakas kundzei. So, messieurs, jetzt seid mal brav. Monsieur le Président, Herr Vorsitzender, ich, ich denke, ich kann. Priekšēdētāji, es varu sākt runāt. Godātā komisāras kundze, godātais priekšēdētāja kungs, godātie kolēģi. Žēl, kā arī jaunie cilvēki iet prom. Es tagad runāšu par lietu, kas varētu būt jums ļoti interesanta stratēģijas mērķi Eiropā 2020, lai palielinātu nodarbinātības iespējas. Tos nebūs iespējams panākt bez izglītības, gan formālas, gan neformālas izglītības. Un esmu ļoti priecīga par to, ka trīs institūcijas ir sapratušas, cik svarīgi ir izglītība un vienojušās par budžetu paaugstinājumu 40% apjomā. Izglītība, valoda apguve, starpkulturālas prasmes sevišķi svarīgas tagad ir jauniem cilvēkiem Eiropā, sevišķi dienvidu valstīs, kur ir maz nodarbinātības iespēju. Šie jaunie cilvēki varētu atrast darbu citā valstī, ja viņiem būtu uh, valsts, citas, citu valodu zināšanas un spēja arī sadarboties citās kultūras ietvaros. Programma, priekšlikums par programmu, uh, tam bija nosaukums, kas man likās nepieņemams jo Erasmus visiem nekā tāda nu, nav, nekas tāds neeksistē. Un es ļoti priecājos, ka beigās mēs atradām nosaukumu, kas tomēr uh, padara to visu saprotamāk, proti Erasmus. Komisija nebija sajūsmā arī padomi, ne, bet manuprāt, kop, galu galā mēs kompromisu panācām. Es gribētu pastāstīt par to, kas mums bija svarīgs debatēs Mēs uzklausījām cilvēkus, kas darbojās šajā programmā, kas to izmanto. Viņi stāstīja mums gan par to, par ko raizējas, un arī par to, ko vēlas. Uh, šīs programmas uh, sastopas ar lielu atbalstu, un ir, tas ir jānodrošina, lai šis atbalsts turpinātos. Vēl tālāk būs gan Leonardo, gan arī citas programmas. Bez tam parlaments ir gādājis par to, lai komisijas priekšlikums par minimālo budžetu tiktu papildināts, lai budžets palielinātos, un tagad ir skaidri zināms, kādi līdzekļi ir mūsu rīcībā nākamajos septiņos gados, tā ka var droši plānot. Kopš 92. gada mēs pirmo reizi esam vispār ieguvuši tiesības runāt par izglītību, par jauniešu problemātiku, un kopš 94. gada pastāv problēma, programma Komēnijus. Un ar šīs programmas palīdzību tiek veidotas ļoti tādas aktīvas, ciešas saiknes starp jauniešiem, arī tiek organizēti izglītības pasākumi, iesaistot skolotājus. Un tāpat mums tagad ir iespēja veidot individuālās skolu partnerības vai sadraudzības. Komēnijus dod iespēju uz gadu skolēniem mācīties citā valstī. Uh, Leonardo savukārt attiecas uz profesionālo darbību, un šī uh, joma tiks paplašināta. Mēs varam būt priecīgi par to. Arī uh, bakalaura un māstera programmās, maģistra programmās, arī uh, strādājot pie disertācijas, ir iespējams izmantot Erasmus, bet uh, arī šeit, tā kā līdzekļi ir ierobežoti, ir vajadzīgas vēl papildus iespējas, un es ļoti priecājos par komisijas priekšlikumiem, proti piedāvāt aizdevumu maģistra studijām pilnā apjomā kādā citā valstī Eiropas Savienībā. Tas ir piedāvājums. Erasmus turpinās pastāvēt, bet šis papildus piedāvājums ir ļoti būtisks cilvēkiem, kam nav iespējas, eh, tik labas finansiālas iespējas. Un es ļoti priecājos arī par iespējām atmaksāt šo aizdevumu, par to, kādas tās tagad ir izstrādātas. Paldies! Paldies! Priek, paldies! Tagad runās komisāre Vasiliju kundze. Godātie deputāti. Vispirms gribu uh, izteikt atzinību Dorisai Pakai un arī ēnu referentiem. Protams, šis ir viens no, no, šī ir viena no nozīmīgākajām programmām Eiropā. Ekonomiskā un sociālā krīze ir vienkārši ļoti vēl paaugstinājusi vajadzības aktīvi veidot jaunatnes politiku Un par šo tekstu, šajā tekstā, ko mēs apspriežam šodien, mēs redzam, ka apvienojas daudzu pūliņi. Komisijas priekšlikums paredzēja jaunu programmu jauniešiem izglītībai un sportam. Tagad, kad ekonomika pieaug ļoti lēni, pastāv ļoti daudz dažādu vajadzību, ļoti daudz izaicinājumu, ko rada arī jaunās tehnoloģijas. Tehnoloģijas un komisija ir sapratusi, ka turpināt kā agrāk vairs nevar. Mēs, protams, ka mums ir arī politiskas ieceres. Mēs redzam, kādas ir problēmas Eiropā un redzam, ka ir jāinvestē vairāk izglītībā, vairāk jāiesaista jaunieši. Uh, un komisijas priekšlikums paredzēja 70% palielinājumu šajā jomā. Un e, pateicoties Eiropas parlamenta atbalstam, neraugoties uz to, ka budžets e, kopumā tika samazināts, mēs tomēr vienojāmies par 14,7 miljārdu uh, budžetu turpmākajiem septiņiem gadiem. Godātie deputāti, ir veikts pētījums par to, kādas prasmes ir Eiropā pieaugušajiem. 20% cilvēku ir vājas lasīšanas, rakstīšanas un rēķināšanas prasmes. Un tāpat ir grūtības arī strādājot ar jaunajām tehnoloģijām. Gandrīz 6 miljoni jauniešu ir bez darba Un šeit uh, atšķirās individuālie rādītāji dalību valstīs. Vairāk nekā, tā pašā laikā vairāk nekā divi miljoni brīvu dalba vietu, uh, viens no trim uzņēmumiem nevar atrast vajadzīgos speciālistus. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga programma, uh, kas ļautu cilvēkiem iegūt jaunas, modernas prasmes un modernizēt arī izglītības iestādes gan formālā, gan neformālā sektorā. Mums ir vajadzīgas jaunas prasmes gan tagad, gan tuvākajā nākotnē. Erasmus Plus paredz daudz jauninājumu augstākajā izglītībā, gan iekšējā, gan ārzemju uh, sadarbības kapacitāte tiek tā kā apvienotas zem, viena, zem vienas vadības projekta. Tāpat mēs vēlamies integrēt jauniešu aktivitātes tā saucamajā tiltu veidošanā starp formālo un neformālo izglītību, veicinot sektoru sadarbību. Un treškārt, saskaņā ar mūsu politiskajiem mērķiem, mēs stiprinām saiknes starp darba, pasauli un izglītību, lielāku uzmanību vēršot tieši to prasmju apgūšanai, kas ir vajadzīgas tieši uzņēmumiem. Tāpat runājot par sportu, mēs esam pievērsušies uh, tautas sporta attīstībai un pieminam šeit arī problēmas, kas saistās ar profesionālo sportu, kā dopingu un citas. Mēs Uh, vēlamies veicināt organizētā sporta uh, iestāda organizātoru izveidi. Un ceram, ka arī šajā ziņā mums izdosies nodibināt lielāku starptautisku sadarbību, jauniešu apmaiņu, brīvprātīgo jauniešu iesaisti. Un piedāvājot jaunas iespējas jauniešiem, mēs palīdzēsim viņiem apgūt jaunas prasmes ārzemēs. Jauniešu organizācijas mēs aicinām sadarboties ar partneriem citās valstīs, apmainīties ar pieredzi un veidot kopīgus projektus. Mēs atbalstīsim dalību valstis inovāciju jomā un jaunu projektu attīstībā. Lai tas viss būtu iespējams, izglītības kvalitāte ir jākļūst augstākai. Godātie deputāti, šodien jums ir iespēja pilnībā paust jūsu atbilo, atbalstu jaunai ambiciozai programmai, kas var mainīt dzīvi miljoniem jauniešu, turklāt uz labo pusi. Liels paldies par uzmanību! Köszönöm szépen! Paldies! Tagad Dzanīkī kundze attīstības komitejas vārdā Karvaljo kungs. Marija. Marija lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, cienījamā komisāras kundze, mums Eiropas uh, Mums ir jāinvestē Eiropas jaunatnē. Tieši tam eh, mēs arī esam izveidojuši programmu Erasmus visiem. Te ir runa par vispārējo izglītību, sportu un visām aspektēm. Te ir runa gan par kompetencēm, gan par darba vietām. Jaunatnes bezdarbs ir liela problēma Eiropā. Budžeta komiteja uzskata, ka pirmā prioritāte, eh, nu, tā ir jāaptver visas jaunatnes politikas aspekti it īpaši jau nodarbinātība. Erasmus Plus tā ir programma, e, kas no budžeta tehnikas viedokļa ir atbalstīta visvairāk, 40% vairāk salīdzinājumā ar uh, iepriekšējo periodu, vairāk nekā 3 miljārdu eiro. Tas liecina par to, ka budžeta komitejai un parlamentam ir mūsu jaunatnes nākotnē ļoti svarīgi. Paldies! saka priekšsēdētājs, un tagad eh, Nodarbinātības komitejas vārtā Plinkevičūtas kundze. Sveikinu pranešējas su pasiektu puikiu derību rezultātu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties eh, referentei pār lieliskiem rezultātiem dialogā par eh, Erasmus Plus programmu. Un uh, šādu mērķi arī nodarbinātības komiteja bija nospraudus no paša sākuma. Tagad mums ir labāka programmas struktūra, kas skaidri definē tās programmas, kuras atbilst dažādiem izglītības un apmācības sektoriem. Mums izdevās veiksmīgi nodalīt jauniešu aktivitātes un arī iesk precīzi kontūrus norādīt budžeta izmantošanai. Manuprāt, eh, svarīgi ir vairāk koncentrēties uz profesionālo apmācību un izglītību, kas ir ar ļoti nozīmīgu lomu, lai varētu sasniegt stratēģijas Eiropa 2020 mērķus. Tīpaši tas ir svarīgi risinot uh, augsto bezdarba līmeņa problēmu, kā arī, lai veicinātu mūža izglītības um, e, jautājums un veicinātu sociālo iekļaušanu. Novecojošā sabiedrība pieprasa nepārtrauktu e, kompetenci un prasmu uzlabošanu. Tāpēc vēlreiz gribu eh, uzsvērt to, cik labi ir izdevusies šī programma. Paldies, un tagad Rūpniecības komitejas vārdā tikau kundze viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Kā ITRE komitejas eh, referenti. Es atbalstu šo komitejas priekšlikumu un aicinu iestrādāt arī šeit rūpniecības programmu. ITRE komiteja aicina programmas mērķos iekļaut eh, mobilitāti, eh, izglītības un uzņēmējdarbības interesēs. Tāpat arī mēs atbalstām iespējas gatavot eh, doktorantiem doktora disertācijas citās valstīs. Tāpat arī apsveicam NVO un jauniešu organizāciju iesaistīšanos šajās jomās. Ir ļoti svarīgi, lai vairāk personas vecumā virs 35 pieciem gadiem varētu izmantot mūža izglītības iespējas. Domāju, ka tas ir svarīgi jānorāda regulā un nevis ar deleģētiem aktiem. Paldies! Most a képviselőcsoportok nevében felszólalók következik. un tagad eh, grupu vārdā, vispirms ETP eh, e vārdā, Skļevarskas kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šodien mēs diskutējam par ļoti nozīmīgu uh, jautājumu, proti, par, kas skar daudzus miljonus eiropiešus. Uh, tie ir priekšlikumi programmai, kas stājas līdzinējās programmas vietā. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem tai pieejamais budžets tiek pie, būtiski palielināts septiņos gados par vairāk nekā 14 miljoniem eiro. Savietojot visu kom, programmu kompetences vienā programmā, būtiski samazinās administratīvās izmaksas. Tāpat tai būs pozitīva ietekme uz lēmu pieņemšanas procesiem, piešķirot līdzekļus un racion to racionalizējot. Tomēr pie visa pozitīvā man ir jānorāda uz to, ka radot kopīgu programmu mums ir jārēķinās ar to, ka šis jaunais risinājums lielākā mērā nekā agrākie risinājumi palīdzēs eh, īstenot strateģiskos mērķus. Es domāju par tām programmas daļām, kas ir veltītas izglītībai. Te ir runa par nodarbinātības izredžu paaugstināšanu, uzlabojot kvalifikāciju un kompetences. Ar šiem programmas elementiem mēs patiešām reāli varam eh, to E, milzīgu atšķirību starp, izlīdzināt, kas pastāv starp dažādiem Eiropas reģioniem. Līdz šim Erasmus programma izmanto, izmantoja 3 miljoni studējošo, 30 e, no tiem no Polijas. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad sociālistu vārdā. Ņēlovas kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es esmu ļoti gandarīta par to, ka šodien varam runāt par Erasmus. Eh, Iebadā gribētu pateikties visiem kolēģiem Eiropas parlamentā, ar kuru eh, palīdzību izdevās izveidot eh, optimālu tekstu. Gribētu pateikties Dorisai Pākas kundzei kā referentei. Viņa nenogurstoši atbalstīja un aizstāvēja studentu intereses. Tāpat arī liels paldies Lokarelo kungam, kurš trilogā bija ļoti labs kolēģis. Paldies arī īrijas prezidentūrai. Paldies Džulija Andersons kundzei, kura mm, sadarbojās ar Eiropas parlamentu. Šis teksts ir pieņemams visiem, manuprāt, un ceru, ka e, tekstā ir e, visas tās sastāvdaļas, kas nepieciešamas. E, te mēs varam saskatīt skaidru struktūru. Svarīgi ir arī tas, ka šos te firmas vārdus, brendus, kas raksturo katru programmu, ka tie tika saglabāti. E, tas nozīmē, ka programma aptver visas e, programmas, un tas skar vispārējo izglītību, profesionālo izglītību, mūža izglītību, jaunatnes un sporta apmaiņu, e, procedūras, kuras jau sevi ir apliecinājušas. Šī programma piedāvā daudziem miljoniem cilvēku iespējas saņemt eh, finansiālo atbalstu. Eh, kaut vai tikai salīdzinājumam 3 miljonu studentiem bija iespējas studēt ārzemēs Erasmus programmas ietvaros ar mūsu rītdienas balsojumu mēs dosim iespējas palielināt eh, startautisko mobilitāti. Man bija svarīgi, lai mēs eh, pieņa, veidotu atsevišķu nodaļu jaunatnēju. Eh, tāpat arī startautiski ekonomiskās jaunatnes mobilitātes paplašināšana, kā arī neformālais mācību process. Esmu lepna par to, ka mums izdevās eh, aptvert arī sociālo sektoru, sniedzot tam savu atbalstu. Protams, bija daudzas arī maldinošas informācijas par uh, studentu kredītiem. Te man ir jāakcentē, ka uh, tas ir papildus instruments mobilitātei. Es gribētu jūs visus lūgt balsot par šo te programmu. Paldies! Köszönöm szépen a liberál... Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad eh, liberālās grupas vārdā Luka Gartkungs. Paldies, eh, priekšsēdētāji Vasilija Kunds. Pāks kundze, gribu sveikt jūs liberāļu vārdā par lielisko darbu, par, kas ir paveikts. Ņemot vērā budžetu turpmākajiem gadiem un skatot katru programmu atsevišķi, varētu nodomāt, ka Erasmus Plus ir programma, kas guvusi visvairāk panākums budžeta ziņā, kas mūs nodarbinās septiņu gadu garumā. Par to varam būt gandarīgi. Domāju tomēr, ka mēs varam uzdot dažus jautājumus Erasmus plus sakarā. Kā turpmāk mēs strādāsim pie šīs programmas? Sarunu laikā šķiet ir konstatēts, ka vairāk kārtīgi ir izskanējis Erasmus programmu kvalitātes jautājums. Runājot par jauniešiem, kas uzturs uh, citās valstīs. Pateicoties debatēm, mē, mums ir izdevies eh, praktiski budžetu dubultot, un jautājums ir, kāda būs jauniešu pieredze, vai var uzlabot šo eh, braucienu kvalitāti, un domāju, ka tas ir jāskata nākošā sasaukuma, nākošās komisijas ietvaros par, kom par programmas izvērtējumu runājot. Tomēr gribu vēlreiz paust savu gandarījumu pār šo ziņojumu, domāju, ka tā ir viena no lielām parlamentu uzvarām. Paldies, priekšsēdētājs, tagad zaļo vārdā. Benarvāps Atū, lūdzu. Šie kolēģi. Dārgie kolēģi, komisārs Kondze, ar 13,1 miljārdu eiro budžetu programma Erasmus Plus no 14. līdz 20. gadiem saņem 40% papildus finansējumu. Zaļo grupa par to ir gandarīta. Šajā krīzes periodā ir svarīgi, lai Eiropas Savienība varētu turpināt rieģēt uz pilsoņu centieniem, un šajā sakarā ir jādod vairāk iespēju izglītības ziņā visās formās. Ir jāfinansē dažādas programmas defavorizētai eh, sabiedrības daļai, un jauniešiem ir tīpaši ir jāinvestē jaunatnē. Ik viens eiro ir ar e, pavairojošu iedarbību uz Eiropas nākotni. Tomēr es gribu nu, trīs jautājumus nosaukt, kas rada problēmas. Pirmkārt, mēs nevarējam iekļaut jaunos darba meklētājus starp eh, programmas mērķa auditoriju. Nekādas garantijas nav, ka reģioni eh, pietiekami labi sekos, ne arī sagatavos pilnībā komp eh, komplementārtāts princips, kas ir šajā programmā paredzēti. Kāda vieta dalība eh, valstis paredzēs izglītībai operatīvajās programmās? Komisārs Kundze. Uh, Aicinu jūs sekot, tad, kad komisija skatīs operatīvās programmas dalību valstīs, tām, lai šī sabiedrības daļa būtu prioritāšu centrā. Pretējā gadījumā jaunieši ne, nedrošās situācijās nevarēs izmantot šos, šīs iespējas. Otrkārt, gribu paust bāžas attiecībā uz sadarbību starp Eiropas Savienību un trešajā valstī, kas ir galvenokārt skatīt ceturtajā budžeta kategorijā, kur summa nav precizēta. Sadarbības projekti ar vidusjūras dienvidu valstīm ir jāturpina augstākās izglītības ziņā, un es rēķinos ar jūsu atbalstu, jūsu kolēģi Stefan Fūles atbalstu un komisiju atbalstu kopumā. Un visbeidzot, treškārt, kā jūs zināt, parlamentā mums ir izdevies noteikt to budžetu, kas tiktu piešķirts aizdevumu garantiju mehānismam studentiem Erasmus ietvaros maģistra programmām. Bet ceru, ka šis garantija mehānisms tiks cieši kontrolēts un jūs veiksiet visus nepieciešamos pasākumus, lai aizņēmēji tiesības tiktu respektētas. Köszönöm szépen! Paldies! Un nākošais runātājs no ECR grupas ir Mak Lārkīnā. Paldies priekšsēdētāji, reorganizējot šo programmu pēdējo pusotru gadu laikā esam strādājusi, un aptuveni pirms gada es balsoju pret parlamentu nostāju šīs programmas sakarā. Un manai grupai bija lielas bažas par vairākiem jautājumiem, budžeta lielumu, par maģistra aizdevumu eh, garantijām. Tomēr, turpinot eh, trilogu E, īrijas prezidentūras laikā teksts krieti vien uzlabojās, lai gan tas nav perfekts. Manā valstī Erasmus e, programma darbojas kā Eiropas pievienotā vērtība un ceru, ka šī programma dos iespēju jauniešiem izmantot iespēju studēt citās valstīs, apgūt pieredzi, prasmes, citas kultūras. Tomēr uh, zināmā eh, mērā esmu dziļi vīlusies pār lielajām summām, kas tiek piešķirts Žanmo nefinansējumam, kurš ir domāts Eiropas integrācijas un eh, Briseles elites apmācībai. Eh, baidos, ka parlaments šeit ir domājis pār vairāk par savu birokrātu apmācību, nevis par jaunu prasmu izveidošanu. Tomēr ļoti labi, ka Eh, ir sportam pielik, eh, pie, piešķirts papildus budžets, tomēr vajadzētu vairāk finansējuma arī Erasmus. Bet ļoti labi, ka tautas sporta ietvaros ir piešķirti daudz līdzekļu, lai gan teksts nav perfekts, tomēr kopumā es un mana grupa balsos pār šo tekstu, jo tas dod iespējas jauniešiem un ceru, ka šīs iespējas dos labumu taiskaitā plašākai ekonomikai. Paldies! Un goe grupas vārdā eh, Marija Kristīne Veržā. Paldies, priekšsēdētāji! Pašreizējos budžeti eh, kontekstā Erasmus ir ar uh, tādu ir tāda programma, kuras budžets pieaug. Tas ir svarīgi, taiskaitā Eiropas jauniešiem, kas ir galvenie labuma saņē, saņēmēji. Erasmus programma ir viena no lielākajiem Eiropas Savienības eh, pastāvumu stāstiem. Tomēr mana grupa balsos par šo programmu, jo viens no pasākumiem ir ļoti strīdīgs mums, kas ir aizdevuma garantijas tā vietā, lai uh, aiz, eh, piešķirtu stipendijas, eh, tiks mudināti jaunieši izdarīt eh, aizņēmumus, lai gan viņiem jau nepietiek līdzekļu mācībām. Ko tas nozīmē? Vai mums būs atkal amerikāņu, sekosim amerikāņu paraugam, ka tikai tie, kam ir nauda, var mācīties? Mēs vēlamies universitāti visiem. Köszönöm szépen a szabadság és demokrácia. Paldies! Un tagad e, te vārdā Fontanas kungs pusotra minūte. Grazie, prezidente. Enanci... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es gribētu e, referentei un e, kultūras komitejas priekšsēdētāji Dorisē Pakai izteikt man atzinību par lielisko darbu. Viņa ir lieliski strādājusi kopā ar ēnu referentiem arī cenu. Un e, jāatzīst, ka tad, kad e, darbs sākās, e, es neiedomājos, ka ir iespējams piešķirt papildu budžeta asignējumus, bet šie 14 miljoni te nu patiešām ir jāsaka, ka tas ir neparasts sasniegums. Protams, Erasmus arī ir viena no pazīstamākajām programmām visām Eiropā un viena no programmām, ar kuru mūsu jauniešiem patiešām ir iespēja iegūt eh, pievienoto vērtību, gan studējot, gan arī iegūstot eh, iespējas darba tirgu. Tā kā šeit patiešām ir e, jā, atzinīgi jāvērtē e, jaunas zināšanas, kas ir iegūtas šādā programmā e, un uzlabotās darba iespējas. Un ļoti labi, ka programmas tiek turpinātas stud, ir labi, ka studenti varēs turpināt studijas ārzemēs. Nav jau tā, ka viņi tur brauc atvaļinājumā. Situācija ir tāda, ka ik viens izdotais eiro atgriežas atpakaļ divkārt vai pat trīskārt. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad eh, Belēkungs. Eh, lūdzu. Goedenavond, komisāris, kolēģi. Paldies, priekšsēdētāja kungs, labvakar, komisāris kundze. Šajā sarežģītajā ekonomikas eh, kontekstā ir gan trīs vai brīnums, ka mums izdevās panākt eh, Erasmus eh, līdzekļus saglābt. Uh, Liels, liels paldies eh, komisāras kundzei un referentes kundzei. Eh, jūs var slavēt un slavēt. Eh, šīs programmas ir ļoti būtiskas Eiropai un tas, ko mēs varam teikt, ka programmas studentiem un pasniedzējiem un mācību spēkiem, tas ir viens no labākajiem instrumentiem pret populistiskajiem lozungiem. Es domāju, ka līdz 2020. gadam tādējādi būs iespējams divu tik daudz skolotājiem un studentiem paplašināt savu ārvalstīs gūto pieredzi Es ceru, ka kompetentās nacionāla dalību valstu iestādes nebūs pārmēru skopas, eh, nodrošinot stipendijas, jo patiešām ir svarīgi, lai jaunieši gūst pārobežu pieredzi. Pakas kundze un Marklārkinas kundze arī dzan teica, ka beidzot mēs varam teikt to, ka mums ir e, tāds budžeta pamats, e, e, kas nāk par labu arī sportam. Protams, Eiropai nav jāregulē sports, bet tomēr ir tādas parādības, kas sportam nerunā par labi, proti dopings un spēļu rezultātu manipulācija. Eh, te patiešām mums ir jāķeras pie lietas Eiropas līmenī. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad eh, divas minūtes kamervartas kundzei. Cienījamie kolēģi, patiešām mēs esam labi pastrādājuši un mums izdevās eh, programmu Erasmus Plus apgriezt ar, gal, ar kājām gaisā gan jauns vā, nosaukums, gan panākumi, ko tas atspoguļo, gan arī iespējas, ko mēs nodrošinām studentiem, skolēniem un ārpus izglītības eh, iz, kontekstu, neaizmirstot arī dzen sportu. Izglītība ir vērtība pati par sevi. Te nav runa tikai par saimniecisko pielietojumu. Tāpēc mums bija ļoti svarīgi pievērsties ir tīpaši jaunatnes darbam un programmā ietvērt jaunatnes sadaļu, ko atbilstīgi atbalstīt ar budžeta līdzekļiem. Tas mums izdevās un par to es esmu īpaši gandarīta. Arī veiksmīgās eh, programmas Leonardo Grundveks un Homenijus saglabās savu nosaukumu. Tātad šīs programmas jebkurš varēs pazīt. Es domāju, ka ar priekšlikumu mums ir veiksmīgs līdzsvars. 11 atsevišķas un apakšprogrammas veido programmu kompleksu izglītībai, jaunatnei un sportām. Vispirms, eh, vispir, beidzot, mēs redzam Eiropas pievienoto vērtību arī tautas sportā un mazliet mums rodas eh, iespējas veidot sportu Eiropai Ar izglītības jaunatnes un sporta programmu ar maziem līdzekļiem mums ir iespējams sasniegt daudz un veidot eh, Eiropas identitāti. Tas, ko mēs vēlamies citvieta, eh, šī programma daudziem tūkstošiem jauniešiem palīdz izdzīvot realitāti. Tādēļ tā būtu no Eiropas puses jābalsta vēl vairāk, lai gan mēs jau priecājamies arī par šo papildus asignējumu. Es vienmēr esmu iestājusies par jaunatni, par studentiem. Es zinu, ka ir kritiskas diskusijas, bet šīs iespējas mums vajadzētu izmēģināt. Tātad pilna laika studijas ārvalstīs. Pēc divar pusgadiem paskatīsimies, vai mūsu cerības ir piepildījušās, ja tomēr vai taisnība ir bijusi kritiķiem. Tomēr es domāju, ka eksperiments ir tā vērts. Paldies! Ben, most, Paldies! Tagad Šākas kundze lūdzu vienu minūti. Paldies priekšādātāji, godātie kolēģi, starptautiska līmeņa prasmes, profesionālā izglītība, akadēmiskā izglītība iegūs arvien lielāku nozīmi starptautiskajā darba tirgū. Un, protams, ka ir jāpārvar arī jauniešu bezdarbs. Mēs uzskatām, ka Eiropa Erasmus Plus programmā uzmanības centrā ir jābūt studentam. Uh, un sastopoties ar ekonomiskajām problēmām krīzes laikā, ir nepieciešams nu, ar jauna vadības pieeja attiecībā uz jauniešiem. Ir būtiski, lai mēs izvairītos no pārāk tādas sadrumstalošanās mūsu vēlmju uzskaitījumā. Uh, Vairāki miljoni cilvēku tagad iegūs iespējas piedalīties startautiskā apmaiņā, un ņemot vērā pašreizējo palielināto budžetu, kas kopumā tomēr nav nekas vairāk par pusotru procentu no Eiropas budžeta, mums ir jādod iespēja jauniešiem izglītoties, kas varētu vadīt nākotnē Eiropu. Paldies! Tripels kundzu lūdzu. Erasmus programma tiešām ir sekmīgs, sekmju stāsts. Trīs miljoni studenti līdz šim ir piedalījušies. Um, šie skaitļi ļauj uh, mums uh, būt optimistiem. Šajā programmā ir vērts uz, izcelt arī apakšprogrammas Leonardo jaunieši darbībā, Erasmus Mundus. Šīs programmas, protams, ir jāreklamē, bet ņemot vērā pašreizējo jaunatnes bezdarbu, jāatzīst, ka vēl labāk būtu, ja Leonardo saņemtu vēl vairāk līdzekļus gan agrāk, gan turpmāk. Un gribu atgādināt, ka komisija sākotnēji prasīja daudz lielāku budžetu. Budžets ir palielinājies, bet ne tik ļoti, kā tas būtu nepieciešams gan Eiropai, gan izglītībai Eiropā. Būtu nepieciešams vairāk jauniešu un studentu iesaistīt, un tāpat stipendijām bija jābūt lielākām. Paldies! Tomašiķis kundze lūdzu. Paldies! Priekšsēdētāji domāju, ka mums ir jāparedz efektīvāka sistēma nekā paredz komisija. Ir jādomā par kvalitatīvām programmām visām, ne tikai augstākai izglītībai. Mums ir jārīkojas eh, produktīvi un mums ir jāpiedāvā visiem neragoties uz vecumu, citiem, citām pazīmēm iespējas uz izglītību. Gribu uzteikt references darba attiecībā uz administratīvo programmu katrā dalībvalstī. Un bieži vien esmu uztvēr, uzsvērus to, kā e, mobilitāte izglītībā var būt traucējoša Eh, mazāk attīstītām eh, dalību valstīm. Paldies! Paldies! Un eh, nākošais runātājs ir Agno. Es neieslīgšu pateicības vārdos, jo kas tad ir Erasmus? Tā ir vienkārši studenta apmaiņas programma apvienotās karalistas universitātēs eh, ir plašas apmaiņas programmas ar pasaules universitātēm, bet Erasmus mazāk runā par eh, izglītības ekscelenci. Vienkārši jaunieši tiek izmantoti politisko mērķu sasniegšanai. 78. un citi pārti rāda, ka programma ir paredzēta arī darbībai un tā ir jāveicina Eiropas, eh, Eiropas vērtības. Un, Tāpat arī programma aicina atvieglot vīzu programmas, vai tas nozīmē, ka mums ir jāatver durvis imigrācijas politikai. Un visbeidzot, jūs gribat 40%, e, kas tiktu novirzīti 30-35 gadiem vecām programmām e, pēc augstākās izglītības, citiem vārdiem runājot, e, tas ir 17,2 miljārdi eiro. Agno kungs, esat gatavs atbildēt zilai kārtītei? Cik es saprotu, jā. Maginis, please. Thank you, Mr. President. Maginis kundze uzdot jautājumu. Es nebūtu uzdevusi jautājumu, bet dažkārt man liekas, ka klusēšana uh, nav vislabākais. Uh, Man pašai ir bērni, es cienu jauniešus, un es e, cienu viņu gatavību nu, izvērtēt, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, viņu iespējas, viņu iespējas nākotnēs. Manuprāt, jūsu komentāri izrāda necieņu jaunu, jaunatnēji. Man pašam ir trīs dēli. Divi mācās universitātē, viens strādā un nedomāju, ka viņiem ir vajadzīga Eiropas Savienība, kur pateikt, kā strādāt, cik strādāt. Es negribu aizskart jauniešus apvienot jaunatni, bet man vieši bāžas tas, kā jaunieši tiek izmantoti mērķu sasniegšanai. Izmest naudu vējā, lai jaunieši stāstītu, cik laba ir Eiropas Savienība un tas viss. Köszönöm szépen! Paldies! Šajā brīdī priekšēdētājs nožēlo, ka viņam nav iespēja neko run pateikt. Tagad zvēra kungs lūdzu. Paldies priekšēdētāji, godātā komisāre. Vispirms gribu teikt paldies Pakas kundzei, referentei, jo bez viņas pūliņiem Eiropas Savienība nevarētu iegūt tik labus rezultātus tagad budžeta samazināšanas periodā ir e, iz, tomēr bijusi iespēja vienoties par 40% palielinājumu šajā jomā, ko mēs apspriežam. Es biju referents Eiropas parlamentam jautājumā jauniešu, attiecībā uz jauniešu aktivitātēm, un mēs vienojamies par to, ka Eiropas skolās ir jāņem vērā cilvēku individuālās īpatnības, vajadzības un jādomā arī par to, kāds būs jauno cilvēku iespējas darba tirgu, ekonomikā. Mēs nevaram atļauties miljonus jauniešu, kam nav darba vietas, un tai pašā laikā ir grūtības atrast speciālistus brīvajām darba vietām. Uh, Mums ir jānodrošina laba izglītība, uz tās balstās mūsu labklājība. Es priecājos par to, ka jau 2014. gada sākumā programma sāks darboties, un šādā veidā jaunieši gūs no tās lielu labumu. Paldies! Tagad lūdzu Gerēro Saloma kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Divi jautājumi interesē jauniešus. Viens saistīts ar nodarbinātību, otrais ar tiecas uz viņu izpratni par viņu piedarību Eiropas Savienībai politiskā un kultūras ziņā. Šeit mēs daudz runājam par nodarbināšanu, ja, nodarbinātību jauniešiem, bet mums ir arī jārunā par viņu kopīgajām vērtībām ka, eh, kam ir devusi iespēju Erasmus programma, ka daudzi jaunieši jūtas piederīgi ne tikai savai valstī, bet Eiropas Savienībai. Jūs savā ziņojumā norādījāt, ka um, Eiropas līmenī pieaugs fi, eh, bu, budžets, un šajā kontekstā atsevišķas valstis, tā skaitā Mānija, Spānija grūti, kur studentu kustība ir viena no vis lielākajām ir izteikušas šaubas pār šīs kustības noderīgumu. Paldies! Nākošais runātājs Bīņevs. Paldies priekšsēdētājiem! Gribu izmantot iespēju uzrunāt komisāri Vasiliju, jo gribu darīt uh, E, viņai zināmu programmu. Kā bijušais sportists atbalstu Erasmus iekļaušanu e, šajās programmās. Bet jāapzinās, ka nauda nav viss. Motivācija nāk, kad ir iespēja piedalīties sacensībās, neatkarīgi no e, finansējuma. Ja jauniešiem nav iespēja parādīt savu sniegumu, tad visi e, pūliņi ir veltīgi. Ritmiskā vingrošana tiek pakļauta diskriminācijai olimpiskajās spēlēs, kur būs tikai sešas grupas. Un man šķiet, ka Tā ir tehniska kļūda. Es nedomāju, ka ir eh, kāds mērķis izsniegt eh, Eiropas valstis. Mums ir jādomā par to, ka šī programma dotu eh, labumu pro tikai citām valstīm. Krievijai, Kazahstānai mums ir jādomā par Eiropas pilsoņu tiesību aizstāvēšanu. Paldies, nākošais runātājs Van Dēn Kamps. Paldies, priekšēdētāji! Izglītības programmas Eiropas Savienībā varbūt ir tas, ko jaunieši pamana pirmām kārtām, un mēs varam lepoties ar to. Sevišķi šajā laikā, kad Eiropas Savienība tā kā meklē jaunu uh, pašapliecināšanās iespēju vai leģitimitāti. Un Doris Paka ļoti labi ir tikusi galā ar šo visai daudz plākšņaino jautājumu. Es ļoti priecājos par to, ka tagad ir jaunas iespējas, ir atrastas jaunas mērķa grupas, būs iespējas arī vidusskolniekiem um, izmantot uh, jaunas izglītības iespējas arī ir jaunas iespējas studentiem ar īpašām vajadzībām, daudz ir arī runa par sporta veicināšanu, un nevajag uh, domāt, ka sports kaut kādā ziņā ierobežo vai mm, ka tam nav nekāda sakara ar darba iespējām. Sporta sektorā strādā tūkstošiem cilvēku. Uh, šeit ir, protams, var kaut ko arī vēl pielabot attiecībā uz saikni ar darba tirgus iespējām. Paldies, tagad Ivāna kungs, viena minūte. Paldies, priekšādātāji. Iepriekšējos pāris gados mēs daudz esam runājuši par iekļaujošo ekonomiku, kas balstās uz zināšanām. Uh, Mēs runājam par bezdarba pārvarēšanu, par zinām, ka jauniešu vidū bezdarba līmenis ir augsts un mums ir pēdējo 25 gadu laikā bijusi laba programma tieši jauniešu eh, at, izglītības veicināšanai. Mēs nevarētu pat izveidot vienotu um, tirgu, ja mums nav vienots darba spēka tirgus. Mēs gribam, lai jaunieši apmeklē citas valsts, lai apmainās ar pieredzi, lai viņiem ir iespēja studēt dažādās universitātēs. Mums ir vajadzīgi darbinieki, kam ir dažādas prasmes, daudzveidīgas prasmes. Ir vajadzīgi cilvēki, kam ir zinātniskais grāts un kas ir gatavi strādāt jebkurā vietā um, iekšējā tirgū. Tāpat runa arī par mūža izglītības veicināšanu. To ir nepieciešams atbalstīt. Paldies! Sančes Šmitas kundze, viena minūte. Merci, monsieur le président. Erasmus. Paldies, priekšsēdētāji. Erasmus šķiet ir visplašāk pazīstamā programma. Šodien ar Erasmus Plus un pateicoties Doris Pakas darbam, šī programma kļūst par uh, patiesu pasākumu stāstu. Periodam 12, no 14. līdz 20. gadam ir paredzēts budžets un mūsu atbalsts jauniešu izglītībai sportam. Pašreizējā ekonomiskā konjunktūra jauniešiem ir liels izaicinājums. Eiropas apmācības telpas izveidošana un mūža izglītības tāpas izveidošana ļoti nozīmīgas. Erasmus Plus ir konkrēts Eiropas piemērs, ko gaida pilsoņi. Erasmus Plus var palīdzēt tikt galā ar um, negatīvo skatījumu tiem, kuri apsūdz Eiropu visās nelaimēs. Es Erasmus Plus vēlu vairāk veiksmes nekā priekšsacim. Paldies! Paldies! Un, Nākošais runātājs ir Senhalova uz vienu minūti. Paldies, e, priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi. Izglītība ir atslēga Eiropas nākotnes labklājībai. Un tā ir ļoti būtiska mūsu kohēzijai un uh, e, koheredzei. Mums ir jādod jauniešiem iespēja apgūt viņu pašu valstis un citas valsts izglītību. Ir vislabākais veids, kā likvidēt barjeras. Uh, Cilvēkiem ir jādod iespēju uzlūkot citam citu ar viņu pašu acīm, un Eiropa ir flagmaņa projekts Eiropas Savienībai. Es apsveicu budžeta palielinājumi, kas pierāda to, cik šī programma ir svarīga un dos iespēju vairāk nekā 4 miljoniem eiropiešu to izmantot turvākajos septiņos gados. Gribu pateikties referentiem un visiem ēnu referentiem par darbu un par rezultātu. Tas ir pilisks rezultāts Eiropas jauniešiem. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Basēsku. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu apsveikt Dorisu Paku par viņas devumu šīs programmas izveidošanā. Es augstu vērtēju šo ziņojumu, jo pirmo reizi visas izglītības programmas tiks apvienotas kopīgā ietverā. Vairāk nekā 14 miljārdi piešķirt šai programmai ir atbalsts Eiro, no Eiropas Savienības izglītībai, tīpaši, ja mēs runājam par lielo bezdarba līmeni jauniešu vidū. Erasmus plus neaprobežojas tikai ar uzturēšanos citā valstī, bet tās dod iespēju profesionālai mobilitātei, jaunām idejām, uzņēmēju darbībai izcelsmes valstī. Domāju, ka lielāku uzmanību ir jāpievērš studentu mobilitātei un austrumu partnerībai. Nākošajā gadā vajadzētu būt vairāk eh, eh, stipendiju, kas paredzēts Moldāvijai. Paldies. Nākošais runātājs Spalijā Deli uz vienu minūti. M mums rīt plenārsēdē ir jāizsakās pār tekstu, kas ir viens no visbūtiskākajiem starp institūciju sadarbībā. Lai gan domstarpības sākumā likās nepārvaramas. Piemēram, Vienā no sadaļām mums izdevās paturēt Erasmus eh, virsrakstu. Tāpat arī ir finansējums, ir atbalsts no sporta organizāciju puses un budžeta pieaugums par 40%, lai gan Mēs esam šobrīd eh, liesajā periodā par uh, aizdevumiem studentiem varētu vēl jautājumu skatīt, bet es gribu pateikties komisārei par vasarīndu programmu. Gribu pateikties referentei, kas ir strādājusi ar lielu izlēmību jauniešu interesēs un visiem kolēģiem, kuri palīdzēja šo dosie pabeigt. Paldies, Mecelus kundze, minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties Pakas kundzei par paveikto darbu pie šī dosie. Eh, un pateicoties Erasmus, Maltas studenti varēja eh, doties eh, īstenot savas maģistra programmas ārzemēs. Mēs apzināmies, cik šīs, šī, šī programma ir nozīmīga akadēmiskajā vidē Eiropas pilsoņiem un aktīviem Eiropas studentiem Mēs Maltā esam uzsvēruši, cik svarīgi ir investēt, lai studenti šodien varētu būt rītdienas līderi. Un ar lielu lepnumu, kā deputāti, varu teikt, ka šodien varu balsot par šīs eh, programmas eh, atbalstu kas ir paredzēta vairāk nekā taiskaitā 4 miljoniem jauniešu Eiropā, kuri varēs studēt, strādāt, būt brīvprātīgajiem ārzemēs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, paldies referentēji. Paldies, tagad Kostas kundze vienu minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs, referentes kundze, pakas kundze. Patiešām ir tā, ka šī programma nākamajos septiņos gados varēs darboties ar paplašinātu budžetu. Erasmus programma pavisam noteikti ir viena no Eiropas eh, pilsonības eh, pazīstamākajām pazīmēm. Eh, mēs domājam te gan par augstskolu absolventus, gan skolniekus, gan profesionālo izglītību, gan arī pieaugušo izglītību. Runājot par Erasmus programmu, mums ir darīšana ar brendu, kuru visi pazīst. Un e, tagad tas tiks paplašināts arī uz maģistriem, un tad ir programmas jaunatnē, jo tīpaši jaunatnes apmācības kontekstā vēl vairāk ko izdarītu Eiropā. Tad mums ir arī Žana Monē programma, un pirmo reizi mēs arī pievēršamies sportam. Eh, arī ņemot vērā horizontu 2020, eh, tam ir jēga. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, Paldies priekšsēdētājs. Um, eh, es varu paust nožēlu Eh, par Spānijas pausto nostāju. Spānija, kas ir dalībvalsts ar vislielāko programmas dalībnieku skaitu, gar, eh, pauda eh, kas ir devusi visvairāk eh, studentu, nav bijusi pietiekami aktīva studentu atbalstam. Turklāt šeit ir paredzēta ļoti nozīmīga atbalsta sportam un par eh, ievērums budžets 14. 20. gadam. Vairāk Erasmus nozīmē vairāk iespēju un man nav nekādu šaubu par to, ka Erasmus eh, nākotne ir garantēta ka jauniešiem ir jābūt pārliecībai, ka mēs e, e, strādāsim, lai šī programma darbotos. Paldies, Štīrs. Hvala, gospodine predsjedniče. Zahvaljujući ovom... Paldies, priekšēdētāji. Pateicoties šai programmai, 5 miljoni jaunu cilvēku Eiropā varēs studēt ārzemēs un 3 miljoni no studentiem baudīs augstāko izglītību vai arī profesionālo izglītību. Izglītība ir svarīgs elements šajā iniciatīvā un arī saskan ar Eiropa 2020 iecerēm. Uh, izglītība ir būtiska, lai palielinātu konkurētspēju un izmantojot šo programmu, cilvēkiem ir jaunas iespējas gan augstākā izglītībā, gan profesionālajā izglītībā, un tas ir ļoti svarīgi sevišķi Horvātijai, kur ir ļoti liels augsts bezdarba līmenis. Paldies! Šis ir liel, šī ir labākā investīcija Horvātijas nākotnē. Paldies, Skurie kungs, lūdzu. Grazie. È un... Eh, Paldies. Žēl, ka debatas notiek brīdī, kurā daudz deputātu vēl nemaz nav atbraukuši. Un būtu labi arī, ja būtu vairāk klausītāju uh, tribīnēs. Gribu teikt paldies referentei, arī apsveikt viņu. Un paldies arī komisārei Vasiliju, kas ir izpratusi problēmas nozīmi un atbalstījusi parlamentu šis jautājums ir svarīgāks par, piemēram, piena kvotām vai tam līdzīgām lietām. Es negribu apšaubīt Briseles liederību, bet dažkārt mēs redzam, ka neizprotam jauniešu vajadzības, ja viņi vēlas studēt vai apgūt profesijas ir ļoti augsti jānovērtē arī budžeta palielinājums, un tas attiecās arī uz tautas sportu. Šeit ir tagad jauns tāds kā uh, mozaikas akmentiņš uh, Eiropas projektā, un ļoti labi, ka Eiropa Erasmus Plus tagad ir kļuvis par realitāti. Paldies! Tagad ir brīvais mikrofons, 26 cilvēki ir lūguši vārdu, bet eh, es, diemžēl, visiem nevarēšu, visu nevarēšu pamanīt, spēšu atpazīt tikai astoņus cilvēkus, proporcionāli sadalot iespējas starp uh, frakcijām. Tagad lūdzu Zaborskas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, godātā komisāre. Es gribētu teikt paldies Dorisai Pakai par viņas ļoti labi izdarīto darbu. Es ceru, ka šis budžeta priekšlikums būs pietiekams, lai mēs varētu novērst vai izvairīties no budžeta krīzes instrumenta izmantošanas iespējas citās dalībvalstīs, tās tagad ir tādas jaunas iespējas, un ja jaunietis vēlas studēt kādā citā valstī, tad viņam tagad būs izvēles iespējas attiecībā uz augstskolas kvalitāti. Erasmus dod iespēju jaunajai paudzei iepazīties e, tiešā veidā, un līdz ar to Erasmus iegūst īpašu stāvokli Eiropas politikā. Paldies! Nākamais runātājs Jupčevas kundze. Paldies, priekšādātāji! Erasmus visiem ir uh, solis, ko mēs jau gaidījām sadarbības pastiprināšanā minētajās nozarēs. Mēs arī ar to spēsim īstenot Eiropa 2020 mērķus tieši izglītības jomā. Piemēram, investīciju atbalsts palielinās jauniešu motivāciju Otrkārt, programma būs sekmīgāka, ja mēs pārdomāsim procedūras, piemēram, finansiālo nosacījumu harmonizēšanu dažādām aktivitātēm. Tāpat jāpārdomā arī, vai atšķirīgie norādītie lielumi attiecībā uz jauniešiem un skolotājiem dažādām valstīm ir taisnīgi. Uh, Tas attiecās arī, piemēram, uz finansējumu, transporta izdevumiem un citiem. Finanšu parametrus ir nepieciešams mainīt. Es vēlos arī, lai procedūras kļūtu vienkāršākas. Paldies! Bilbao kungs, lūdzu. Nākošais runātājs Bilbao Barandīka. Paldies, priekšsēdētājs. Gribu atzīmēt, ka šī programma, respektīvi iepriekšējās iniciatīvas, tā ir ar labāku st struktūru šobrīd, ir paredzēti vairāk finansējumu studentu mo mobilitātei Eiropā paredzot eh, par 40% vairāk periodam no 14. līdz 20. gadam. Tā, tas apliecina to, kā Eiropā ir ar pievienoto vērtību, palielina tās vērtību, tās, tā ir saistoša studentiem. Tāpat esmu gandarīti, ka data e apstiprina, ka. Spānija valsts, ko krīze visvairāk ir skārusi, eh, saņems eh, vairāk devuma no Eiropas. Šogad ļoti daudzi studenti no Spānijas būs ir pateicīgi par Eiropas apņemšanos. Berton kungs. Thank you, Mr. President. Um, in... Paldies priekšsēdētāja. Erasmus programma. Uh, Erasmus savā laikā pirms 500 gadiem uh, publicēja savu muļķību slāvinājumu. Un arī šobrīd gandrīz gribu citēt eh, viņa tālaika rakstīto par to, ka rinda ar par tekstiem, kas ir pilni ar skaļiem vārdiem un jaun izveidotiem e, terminiem. Un tāpēc ir e, pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram atraut Erasmus vārdu no Eiropas Savienības vārda, ka tas muļķo mūs. Grāzīkungs, paldies priekšsēdētāji kungs. Mm, ja mēs tā par visu runājam, tad eh, mēs tomēr gribam teikt, ka ir bijuši eh, veiksmīgs risinājums. Uh, Eh, un mēs esam novērsuši to, ka Erasmus vienkārši beigtos vai tiktu izkropļots, bet mērķi nav tie īstie, jo ar Erasmu būtu jāizlīdzina atšķirības, bet mēs gribam, lai Eiropas Savienībā paliek atšķirības starp dažādajām Eiropas kultūrām. Ja ar Erasmus tas viss tiks aizslaucīts kā ar slotu, tad mēs esam pilnīgi uz nepareizā ceļa. runājot par Erasmus, ir, protams, jāskatās arī tehniski, un tad var eh, skatīties uz dzīvesvietu maiņu, bet es nezinu, vai tam ir briesmīgi liela jēga. Eh, Erasmus kaut kādā veidā aizsadz lielās eh, Eiropas birokrātijas kļūdas. Paldies, saka priekšsēdētājs Čabašova. Köszönöm, elnök úr! az Erasmus programmu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Erasmus eh, programma, lai ko mēs arī ar to saprastu, bet eh, katrā ziņā ir pati pazīstamākā un veiksmīgākā Eiropas programma. Tādējādi miljoniem studenti ir varējuši studēt ārvalstīs, iegūt jaunas zināšanas, bet eh, arī iepazīt kontinentu un praks, uzzināt, kāda ir Eiropas identitāte.

Protams, šādējādi arī var iemācīties respektēt citus un pārvarēt jaunus eh, izaicinājumus. Kopīgi Eiropā, es domāju, šis lozungs eh, Erasmus programmā atspoguļojas vislabāk, jo jaunieši veido mūsu nākotni. Tāpēc ir arī svarīgi likvidēt finansiālos šķēršļus un nākamajā plānošanas periodā septiņos gados eh, nemaz nediskutēt par finansēšanas problēmām. Paldies, priekšsēdētājs! Un tagad tagad Dančevas kundze. Susțin propunerea Comisiei Europene și a raportului. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Eiropas komisijas priekšlikums palīdz labāk identificēt apakšprogrammas, identificē e, sektorus un tos mērķus, kas ir iekļauti šajās apakšprogrammās, kā arī sporta programmas. Ir svarīgi eh, stiprināt saiknes starp izglītību un profesionālās dzīves sākumu, cīņu pret nabadzību un mūži, un mūža izglītību, kā arī rast risinājums cīņai pret bezdarbi, tīpaši jauniešu bezdarbu, lai veicinātu aktīvu eh, pilsonību, aktīvu novecošanu. Tāpat arī ir jāuzlabo piekļuvs nosacījumu programmai, lai veicinātu lielāku dalību tiem, kam ir īpašas vajadzības, kā arī, lai rosinātu lielāku daudzveidību. Paldies! Nākošais runātājs ir Takula. Paldies! Priekšsēdētāji, gribu pateikties komisārai Vasi Vasiljū un referentei par šīm iniciatīvām. Ļoti labi, ka budžets ir dubultots. Gribu pateikties arī referentei mm, Dorisai Pakai, kura palīdzēja šo rezultātu sasniegt. Domāju, ka mums ir izdevies panākt lielisku rezultātu Eiropai. Erasmus Plus ir programma, kas nāk īstajā laikā, ņemot vērā situāciju Eiropā. Un šobrīd mēs visur ekonomējam, pētniecības inovācijas darbs, un šeit Eiropā mēs gribam rādīt piemēru un garantēt to Eiropas nākotnē. Lies. Līdz ar to uh, brīvais mikrofons ir beidzies, un es gribētu jums atgādināt, ka. Uh, just a minute, please. Mr. Migalski. Migalska kungs. Dziękuję panie przewodniczący za przyznanie mi głosu. Bardzo to doceniam. Paldies, ka jūs arī man e, atļāvāt runāt. Lielas paldies, komisārs kundze, dāmas un kungi. Erasmus ir viena no tām programmām, kuras uh, iedzīvotāji, tīpaši Eiropas jaunieši, gaida visvairāk. Eh, paralēli tā, eh, manuprāt, bija viena no nozīmīgākajām iniciatīvām. Eh, kultūras komitejas ziņojumos arī visi bija vienisprātis par to, ka tieši šī nauda, kas ieguldīta šajā programmā, ir vislabāk arī ieguldīta. Mana politiskā grupa rūpīgi sekot notikumu norisei un Eiropas līdzekļu izmantojumam, bet tieši šie izdevumi tiek skatīti kā vislabāk labākās investīcijas, kas dod vislabāko peļņu. Tas ir investīcijas jaunos cilvēkos un dod viņiem iespēju redzēt citas valstis un citas investīcijas. Tās ir vislabākās investīcijas. Paldies un apsveicu visus. Eh, Paldies. Mr. President, eh, Magines kundze, es brī, nesaprotu, vai runāt par zilajām kartītēm, ja tā tiek izmantota, vai tad nedrīkst vairs piedalīties brīvajā mikrofonā. Es gribētu apsveikt Dorisu Paku. Doris Paku, un mums tiešām ir ļoti jāpopularizē šis projekts jauniešu vidū. Paldies par jūsu izpratni. Nav nekādu rakstisku noteikumu par šo, saka priekšādātājs bet tas, kuram tiek dots vārds, ir pilnībā atkarīgs no priekšēdētāja. Tā es e, varu jums atbildēt, bet jūs ļoti prasmīgi izgājāt no situācijas, atsaucoties uz reglamentu. Tagad gribu jums vēl atgādināt, ka katram ir iespēja rakstiski iesniegt pieteikties runāšanai brīvajā mikrofonā. Morvai kundze, arī jūs gribat runāt par reglamentu? No, is... Zilās kartiņas šajās debat, šajā debašu posmā vairs nav pieļaujamas. Tagad došu vārdu komisāras kundzei noslēgt debates. Paldies priekšādātāji, paldies visiem deputātiem. Vēlreiz gribu paldies, teikt paldies Dorisai Pakai un ēnu referentiem un visiem citiem deputātiem, kas piedalījās. Viņi strādāja ļoti aktīvi, ļoti angažēti, strādājot pie šiem uh, Erasmus noteikumiem. Uh, Mums visiem mēs varam būt apmierināti ar budžeta palielinājumu situācijā, kad budžeti kopumā vienmēr visur tiek samazināti. Un tas parāda, ka Eiropas Savienība ir atzinusi un sapratusi, cik svarīga ir jauniešu izglītība un tālāk izglītība. Un tā ir mūsu izaugsmes stratēģijas centrā. Mēs esam izveidojuši labu, efektīvu instrumentu, kas tiešām varēs mainīt dzīvi daudziem miljoniem eiropiešu. Un pat um, budžeta palielinājums, kas nav visai liels sporta jomā, tika ļoti pozitīvi novērtēts vēl ko es gribu pateikt, uz ko mēs ejam. Arī parlaments ir atbildīgs par to, lai balsojums par Erasmus kā ārējās darbības instrumentu būtu sekmīgs. Es lūdzu jūs atbalstīt šo investīciju. Erasmus ir kļuvis par tādu veiksmes apliecinājumu Eiropā un tas simbolizē mūsu pamata vērtības. Un šodien mēs tā kā atklājam jaunu nodaļu šajā veiksmes stāstā. Un lūdzu jūs atbalstīt Erasmus, mēs varam ar to tiešām lepoties. Paldies! Tagad lūdzu Doris Pakas kundze. Paldies! Man bija iespēja iepriekš runāt tikai četras minūtes, tāpēc gribu papildināt teikto. Es priecājos, ka mēs visi aktīvi iestājāmies par to, lai jaunieši, jauniešu izglītības programmai būtu atsevišķi budžets, un tas mums ir izdevies. Arī tālāk izglītība, pieaugušo izglītība ir ārkārtīgi būtiska, jo pētījumi rāda, ka ka mūsu dalībvalstīs pietrūks speciālistu. Tas attiec arī uz manu valsti. Un gribu atgādināt, ka ir arī iespēja uh, brīvprātīgo darbam. Es pati esmu tikusies ar vairākiem simtiem vāciešu, kas tikā, kas strādā kā brīvprātīgie, un cilvēks, kas, piemēram, stāstīja par savu darbu Lietuvā, stāstīja, ka ir atradis savu identitāti, savu vietu sabiedrībā. Cilvēkam ir vairs nevis tikai tas, ko viņš ir iemācījies skolā, bet viņš ir izbaudījis starp kultūru apmaiņas iespējas. Un ļoti labi, ka mums šeit ir ne tikai um, Eiropas Savienības valsts, bet arī jaunatīstības valsts, kandidātu valstis Šveice, Norvēģija, Lihtenšteina un citas. Un mēs ar šo programmu tiešām spēsim um, palielin, uzlabot Eiropas Savienības slavu. Es pat negribu reaģēt uz muļķībām, ko runāja divi kolēģi kreisajā spārnā. Uh, Un gribu teikt vēlreiz paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās darbā, un īpaši paldies komisijas darbiniekiem, komisārē pats par sevi, bet arī kolēģi, citiem kolēģiem, kas tik labi sadarbojās. Rezultāts ir ļoti labs. Vēlreiz liels paldies gan komisijai, gan padomē, kuras pārstāvi gan nav klāt. Un es Esmu ļoti priecīga, ka esmu vēl paspējusi izdarīt šo savu 25 gadu darba laikā. Paldies! Vēlos arī pats jūs sveikt un noslēgumā gribu pateikt, ka esmu pārliecināts, ka Erasmus programma ļauj jauniešiem pārvietoties, iepazīt citas valsts, un tas nav nekas jauns, bet tie, kas pārstāv rietumvalsts, varbūt nesapratīs, ka tiem, kas nāk no valstīm, kas atradās aiz dzels priekškara, visi šie pasākumi ir ārkārtīgi nozīmīgi. Paldies! Dārgie kolēģi, mēs pārējām pie darba kārtības. Nākošā punkta, kas ir e, Silvijas Kostas ziņojums par